Štonu. Vēl otrais paziņojums un vēl viens. Saskaņā ar eh, kodeksa 7. pantu 25. novembrī es pieņēmu lēmumu, ka Žans Marīka vada eh, tiek eh, ieteikts, tiek apstiprināts, ka konsultatīvās komitejas lūdzeklis, viņš aizvietos Osa Vāgnera kungu. Un trešais paziņojums no Altes grupas, es esmu saņēmusi pieteikumus Eh, delegāciju sastāvā, un eh, šīs te saraksts tiks publicēts. Ja līdz publika